pakāpumiem. Un vispirms apspriežam situāciju Centrāla Āfrikas Republikā. Vārds Fotigas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Par spīti starptautiskās sabiedrības centieniem humānā un drošības situācija Centrāla Āfrikas Republikā joprojām ir dramatiska un vēl turpina pasliktināties Eiropas Savienības misija ir gūsti panākumus un sēdē komitejas uh, locekļi piekrīt šādām vērtējumam, bet misijas termiņš bija pārāk īs. Uh, ANO misija Minuska. Uh, arī darbojās un nebija iespējams īstenot mandātu pilnībā. Mēs uzskatām, ka starptautiskai sabiedrībai jāstiprina savi centieni atbalstot Centrālā Afrikas Republiku, jo tā pretējā gadījumā situācija var radikalizēties. Vārds Lujam Mišelam. Jā, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, pamiers, kas tika noteikts 2015. gada aprīlī un pēc tam e, vienošanās par izlīgumu um, maijā ļauj uh, īst īstenot uh, atjaunošanas darbus uh, Francija, uh, un tie, tas ir noticis arī pateicoties Francijas centieniem. Es gribu arī pateikties ambas pants skundzei un pārējas valdībai par īstenoto mm, izlīguma procesu. Tika pieņemts likums par īpašo kriminālu tiesu un drīz arī notiks referendums mums ir jāīsteno uh, pasākumi līdz gada beigām, jāīsteno panāktās vienošanās. Paldies vārds Korāla kungam. Paldies priekšsēdētāji. Situācija Centrāla Āfrikas Republika atkal ir viens piemērs tādai situācijai, kura var nonākt uh, līdz pilsoņu karam, ja tā pasliktinās. Šī, šai valstī ir daudz reizes uh, īstenot izaugsmi, bet, diemžēl, atkal uh, ieslīgst šīs valstis koloniālismā, ir beigusies eh, franču koloniālā vāra, bet tagad šī valsts ir ekonomiskā koloniālisma jūgā eh, saistībā ar eh, kokmateriālu tirzniecību. Eiropas Savienība cenšas sniegt atbalstu, bet mēs skaidri redzam, ka uh, kokmateriālu uh, pārdošanas ienākumi tikai tiek novirzīti konfliktu uzkurināšanai. Paldies vārds pancēri kungam, paldies priekšsēdētāji. Nesenais uh, vardarbības uzliesmojums starp dažādām reliģiskām kopienām Centrāla Afrikas Republikā ir pamats nopietnām bažām par situācijas pasliktināšanos šī uh, valsts pārdzīvo krīzi kopš 2012. gada. Ir notikuši smagi noziegumi, tā skaitā kārā noziegumi un noziegumi pret cilvēci, un tādēļ ir nepieciešama apņēmīga rīcība, ir jāiedibina Uh, efektīva tiesu sistēma jāvērš pret cilvēku tiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem. Un uh, Eiropas Savienība ir jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai sniegtu atbalstu valdībai, pārvarot krīzes situāciju un veidojot jaunu funkcionējošu demokrātisku valsti. Paldies Vārtskēlam kungam. Paldies priekšsēdētāji septembra vardarbības uzliesmojums liecina par to, ka situācija Centrāla Afrikas Republikā ir nestabila. Tas, ka uh, pastāv draudi, ka atjaunosies sadursmes starp dažādām grupām. Pavisam nesen tika aizdedzinātas divas uh, kristiešu baznīcas pēc tam um, um tika, notika uzbrukums kristiešu līderiem, ir nepieciešams veicināt izlīgumu šai valstī, iedibināt tiesisko kārtību un organizēt vēlēšanas. Nedrīkst pretīm nostatīt kristiešus un musulmaņus, ko savās interesēs izmanto. Um, ekonomiskās grupas antibalakas tiek uh, nepareizi saukts par kristiešu atbalstītājiem, kaut gan tas tā nav. Tāpat šai valstī ir nepieciešams sniegt uh, humāno palīdzību, un mēs ceram, ka šai valstī drīz notiks vēlēšanas. Paldies. Tagad vārds Sargentīni kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka Centrāla Āfrikas uh, Republika kopā ar Sudānu un Sīriju piedzīvo vienu no eh, lielākajām humanitārajām krīzēm, bet, diemžēl, eh, šī valsts eh, saņem daudz mazāka uzmanības, un kaujinieki ir atbildīgi tur par postījumiem, izvarošanām, slepkavībām. Vairākiem miljoniem cilvēku ir nepieciešama palīdzība, bet, diemžēl, sarkanais krusts nevar banki piedzīvot piedāvāt uh, savu palīdzību. Vakar arī um, centrālajā, Centrālā Afrikas Republikā tika nogalināts uh, viens ANO karēvis. Jāsaka, ka tur ir tirdzniecība un uh, pagaidām uh, ir uzlikts pagaidu aizliegums iegādāties dimants no Centrālā Afrikas Republikas, bet jāsaka, ka tad, kad atkal varēs oficiāli tirgoties ar dimantiem, tad tie atkal nonāks tirgu un tas, protams, šo negodīgo reģionu režīmi tikai spēcinās un varēs arī tādā veidā kaujinieks finansēt. Jāsaka, ka arī Eiropas uzņēmumi izmanto koksni un dimantus, kas nāk no Centrāla Afrikas Republikas, ir arī Bēļu uzņēmumi, kas ar to tirgojas, un es lūgtu tam pielikt punktu, jo nauda nonāk nepareizajās kabatās, un tā šo konfliktu nekad mēs nebeigsim. Paldies! Uh, Damna Veržija. Un... Paldies, vārds Veržjā kundzei. Centrāla Āfrikas Republika piedzīvo smagāko humāno krīzi kopš neatkarības iegūšanas puse iedzīvotājiem ir nepieciešama steidzama palīdzība. Lielākā daļa no viņiem ir bērni. Uh, politiski militāri grupējumi tikai cenšas pasliktināt situāciju, un viņu līdzinātāji ir lieli transnacionālie uzņēmumi. Uh, Eiropas Savienībai ir jāuzstājas politisku, nevis militāru risinājumu šajā valstī. Ir jāveicina tās attīstība, jācīnās pret korupciju ir jāizmeklē noziegumi, ko ir veikuši Francijas un ANO miera uzturēšanas uh, spēku uh, karavīri. Mums, eh, diemžēl, arī pastāv bažas par to, vai varēs eh, atbilstošos apstākļos notikt tuvāko laikā vēlēšanas. Paldies, tagad vārds Vēns kungam. Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs. Centrāla Āfrikas Republika ir viena no nabadzīgākām valstīm pasaulē tā piedzīvo smagāko humāno krīzi kopš neatkarības iegūšanas 1960. gadā. Kristiešu dienvidaļa un ziemeļu musulmaņu daļa ir ļoti daudz pārvietoto personu un bēgļu ir jāsniedz atbalsts ne tikai humānās palīdzības veidā, bet arī īstenojot attīstības projektus, radot darba vietas, sievietes jāintegrē darba tirgu. Mums ir jānosūda politisks signāls, jāiedibina miers, jānodrošina cilvēku tiesību ievērošanu un miers šai valstī. Paldies. Tagad vārds pārņiekungam priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, atkal miers ir apdraudēts Centrāla Āfrikas Republikā, ir 61 bojā gājušais, 300 ievainotie septembra beigās Bangī. Ir izteikti priekšlikumi, ir ierosināti pasākumi, un tie joprojām ir aktuāli. Mums ir steidzami jā. Ja jāorganizē parlamenta vēlēšanas šai valstī, lai nodrošinātu pārējas uh, periodu pabeigšanu. Mums ir jāatbruņo šie uh, militārie grupējumi. Tas ir prioritārs pasākums un lai pārtrauktu vardarbību un nestabilitāti, ir jāpiedāvā nāpie, nākotnes cerības, un tādēļ es aicinu uh, dalību valstīm iemaksāt uh, nākotnes attīstības fondā. Tajā ir tikai 54 miljoni eiro, un ar to nepietiek. Es aicinu visas dalību valsts iesaistīties šajā procesā. Paldies, tagad vārds Senders kundzei. Priekšā tātad paldies. Mēs visi labi zinām, ka dabas resursu izlaupīšana ir tas, kas lielākoties izraisa ciešanas un postu Āfrikā. Tas attiec arī uz Centrālā Āfrikas Republiku. Mēs ļoti labi zinām, kādas intereses parāda lielās korporācijas šeit koka resursu iegūšanā attiecībā uz dimantiem, zeltu un tā tālāk. Visi šie lielie uzņēmumi, kas tirgojas ar ar dimantiem un ar tropisko koksni, faktiski finansē visas šīs nemiernieku grupas, kas savukārt tālāk nolaupa iedzīvotājus, izlaupa ciemus un tam līdzīgi. Un es gribētu zināt, cik ilgi mēs atļausim tam turpināsies šai izlaupīšanai, šai sirošanai. Un kad mēs beidzot pieliksim punktu vai palīdzēsim pielikt punktu šīm militārajām intervecēm, kas uh, pilnīgi noteikti kalpo tikai un vienīgi multinacionālo korporāciju interesēm. Un nedrīkstam arī pieļaut šo asins dimantu pārdošanu. Paldies, tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Četri kolēģi vēlas uzstāties. Frunzulikas kungs pirmais, vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Centrāla Afrikas Republikā pastāv dažādas reliģijas, reliģijas kopienas, un šīs uh, Eh, sadursmes ir rada milzīgas bažas, ārkārtīgi daudz iet bojā cilvēku, un tāpēc es tiešām atbalstu aicinājumu maksimizēt atbalstu šai valstī, uzlabojot humanās palīdzības sniegšanas centienus. Mums ir vajadzīgs, lai Eiropas Savienība un dalība valsts dara visu iespējamo, lai šī valsts atkal atgrieztos no tā bezdibeņa malas, kur tā ir nostājusies, eh, un jāatbruņo šie militārie grupējumi jāpiedāvā tālāk attīstības palīdzība, lai samazinātu bēgļu plūsmu, samazinātu arī iekšzemes bēgļu skaitu. Centrāla Afrikas Republikas valdībai arī ir jāvēršas pret nabadzību, kas, protams, ir galvenais cēlonis visām šīm sadursmēm un, nes, un domstarpībām. Ir jācīnās turklāt arī pret eh, korumpētību valdības līmenī un tikai spēcīga rīcība, ko atbalsta arī starptautiskā sabiedrība, var nodrošināt samierināšanos, var atjaunot drošību un stabilitāti arī valsts iestādēs. Paldies! Tālāk Marijas kungs uz vienu minūti. Priekšādātāji, Centrāla Āfrikas Republika ir bagāta valsts tur ir iegūstami dimanti, cietā koksne un tā tālāk, bet šobrīd viņi sastops ar humānu krīzi un vienu no traģiskākajām humānajām krīzēm kopš valsts neatkarības atgūšanas 1960. gadā. Visi 4,5 miljoni cilvēki, kas dzīvo šai valstī, sastops ar lielām problēmām, pusi no viņiem ir bērni. Te jūs saprotat, ka e, tas viss ir briesmīgi, visas e, e, ir problēmas ar skolām un klases varbūt izskatā, visas šķirs izskatās kā šķirs, bet faktiski cīņa ir par dabas resursiem. Tāpat laikā ļoti daudz dimantu iegūstošās kompānijas ir tieši saistīts ar šiem bruņotajiem grupējumiem, kas atbildīgi par uh, visām šīm izvarošanām, nāves gadījumiem, slaktiņiem un tā tālāk. Tāpēc starptautiskai sabiedrībai vajadzētu kaut ko darīt, un tūlīt pat Eiropas Savienībai jābūt daudz izlēmīgākai, lai panāktu mieru nodrošināšanu šai valstī. Nu, protams, ka šie dimanti un cita veida dabas resursi būtu jāizmano iedzīvotāju pašu labā, nevis eh, korporāciju peļņai. Paldies, Jakovčič kungs, uz vienu minūti. Centrāla Afrikas Republika ir valsts, kas nesenos gados piedzīvojusi daudz un dažādas procesus - samierināšanās, eh, situācijas normalizē, normalizēšanās Nu, un, protams, tas sastapusies arī ar nu, problēmām, tā kā to piedzīvojam šobrīd. Šobrīd mieru uzturēšanas misijām tiek uzbrukts, notiek sirošana, slepkavošana, īpaši pēdējās pāris nedēļās, un pastāv milzīgas šaubas par to, vai vēlēšanas, gaidāmās vēlēšanas situācija atrasinās. Turklāt tās diez vai būs īpaši demokrātiskas, un vai tiks ievēroti šādu vēlēšanu rezultāti. Nenoliedzams ir fakts ka tomēr šai valstī ļoti lielu lomu spēlē tādas slēptās intereses, finanšu, ekonomikas intereses, Ehm, tas attiec saistīts ar šo koksni, ar koku materiāliem, ar dimantiem. Un es nezinu, vai šīs vēlēšanas radīs risinājumu, jeb gluži otrādi radīs vēl tālāku sāsinājumu pašreizējā situācijā valstī. Paldies, kas tāldokungs uz vienu minūti. Priekšēdētāji pateicos. Centrāla Āfrikas Republika ir valsts, kas 2014. gadā Um, piedzīvoja situāciju, kad ikdienas mira pa bērnam. Un daudzus bērnus ar vāru piespiedu pievienoties militāriem grupējumiem. Tā ir valsts, kur sastopas ar problēmām nemitīgi, un tas tāpēc, ka pastāv etniskas un reliģiska rakstura domstarpības un spriedze, bet tas, protams, saistīts arī ar zināmu neokoloniālismu šai valstī. Tas rada pilnīgi noteikti problēmas ar transporta sistēmu. Piemēram, nav iespējams piegādāt, nogādāt ievainotus cilvēkus uz slimnīcām, nav pieejams dzeramais ūdens daudz kur valstī. Situācija pasliktinās, un jo, jo tālāk mm, pietuvojamies tiem nabadzīgākiem slāņiem, jo redzam, ka problēmas samilst. Te tik runāts par lielajām korporācijām un koksni, bet es domāju, ka tieši dimantu tirgotāji rada milzīgu uh, problēmu. Nesen pieņemam šeit parlamentā dokumentu, tiesību aktu par resursu iegūšanu konflikta reģionos. Nu, tas ir jāpiemēro arī šajā gadījumā. Nedrīkst pieļaut to, ka visi šie militārie grupējumi savā starpā cīnās, cilvēki mirst un tam visam pa virsu korporācijas gūst peļņu. Komisār kungs, jums vārds noslēguma vārdiem, lūdzu. Gudātie kolēģi. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam, ka parlaments pieņem šo steidzamības rezolūciju attiecībā uz jauno vardarbības pieplūdumu Centrālā Afrikas Republikā. Eiropas Savienība nosoda jebkāda veida vardarbību, īpaši un neseno vardarbību, tā kā to teica arī augstā pārstāvā ārlietās 28. septembrī savā paziņojumā. Tie, kas ir atbildīgi par šiem slaktiņiem, gan valstī, gan ārpus tās būtu jāsauc pie atbildības tiesas priekšā. Ar, arī humanās palīdzības sniedzēji tiek pakļaut uzbrukum, uzbrukumiem un viņiem neļauj darīt viņu darbu. Mēs tāpēc aicinām uh, ievērot starptautiskās eh, tiesības attiecībā uz humanās palīdzības sniegšanas. Gribu paust arī Eiropas Savienības solidārtu šo pēdējo dienas laktiņu upuriem un viņu tuviniekiem. Lielākā daļa pilsoņu Centrālā Afrikas Republikā ir pelnījuši to, ka konfliktam tiek pielikts punkts un nav vairs šīs sašķeltības starp kopienām un tādā veidā, ja atjaunojot valsts iespējas spēt spējas panākt labklājību nākotnē. Tāpat laikā valsts pietavojas pārējais posmu noslēgumam, bet nesenie notikumi liecina, ka vēlēšanas, samierināšanās un drošības situācija joprojām ir mūsu prioritāšu sarakstā turpmākajos mēnešos. Gribu vēlreiz atklāt, ka Eiropas Savienības spēcīgs atbalsts tiks nodrošināts pārējais posma valdības iestādēm, un gribu turklāt uz, uzteikt arī uh, katram sava panča, kas ir pašreizējās pārējas eh, posma valdības vadītājs. Nekāda alternatīva šim pārējais posmam nepastāv. Vēlēšana procesam jāturpinās. Jādara viss iespējamās, lai nodrošinātu, ka tiek nu, piedāvāti visu iekļaujoši priekšvēlēšana apstākļi un rezultātā vēlēšana rezultātā varam nonākt pie tādiem rezultātiem, kas pieņemami visiem. Tiek, tiks izstrādāta jauna konstitūcija un tāda, ko atbalstīs pilsoņu vairākums. Tam visam jānotiek vienlaicīgi ar atjaunotiem centieniem nodrošināt samierināšanos grupējumu starpā un sociālās kohēzijas uzlabošanu. Drošība joprojām ir viena no prioritātēm, un tas saistīts ne tikai ar gaidāmajām vēlēšanām. Šī valsts joprojām ir ļoti bīstama un nedrīkstam uh, nekādā veidā pieļaut jebkādu iecietību pret partiju, kas atsakās uh, pakļauties no vardarbības izbeigšanas. Eiropas Savienība atgādina, ka nav iespējama samierināšanās, ja nav tāpat laikā uh, noticis no, īstenota taisnība un vainīgie nav saukti pie mm, tiesas priekšā. Uh, humānā krīze turklāt ietekmē vairāk kā pusi iedzīvotāju šajā valstī. Eiropas Savienība tāpēc turpinās piedāvāt humāno palīdzību tiem, kam tā ir vajadzīga. Turklāt mēs vēlamies veidot saiknes starp eh, šo humanās palīdzības sniegšanu un ilgtermiņu attīstības palīdzību Tāpēc izveidojam šo sākotnējo trasta fondu, kas jau ir mobilizējis 108 miljonus eiro, un Eiropas Savienība ir apņēmības pilna kopā ar saviem starptautiskiem partneriem un partneriem uz vietas palīdzēt Centrālā Afrikas Republikas iedzīvotājiem humanās palīdzības sniegšanas jomā. Šī valsts šobrīd ir pagrieziena punktā, vēsturiskā. Uh, pagrieziena punktā. Tā var atsākt stab ceļu stabilizāciju un labklājību, bet tam būs vajadzīgs daudz labas gribas un apņēmības no līderu puses. Tāpat arī no starptautiskās sabiedrības puses. Tāpēc nepieciešams, lai Centrāla Afrikas Republika starptautiskajā darba kārtībā ir redzama šajā pārējais procesa laikā šīs dienas steidzamības debats līdz ar to ir būtisks ieguldījums tajā, lai Centrāla Afrikas Republika nekļūtu par kādu iesaldētu konflikta vietu. Paldies. Paldies komisāru kungam. Ir iesniegti attiecīgi rezolūcijas projekti, balsošana notiks šodien pēc debatēm.